priekšsēdētāji apstiprināšu četrus tiesību aktus atbilstīgi likumdošanas um, aktus atbilstīgi 78. pāntām tiesību aktu nosaukumi m, mm, arī figurēs plenāra sēdes protokolā. Un tagad darba kārtība.